Eh, protokols un nobalsotie teksti ir eh, visi pieejami vai ir kādi komentāri? Ja nē, tad uzskatām, ka protokols ir apstiprināts. Tagad pārējām pie pirmā darba kārtības jautājuma šai pēcpusdienā - Rīsas kundzes ziņojums par konkrētu plasmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu un došu Rīsas kundzei vārdu, tātad referents kundze lūdzu. Jums vārds ievada vārdiem. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vicepriekšsēdētāja kungs eh, Timermanna, eh, komisāra Vela, Laipni sveikti! Es gribētu atgriezties nedaudz atpakaļ laikā šovakar. Mēs bijām 28. 18. un 19. decembrī šeit eh, notika trialogs, un eh, jāsaka, ka eh, ir notikuši jau daudzi trialogi, kuros esmu biju iesaistīta, un šis bija trialogs, kad Eiropas Savienība teica, nē, plastmasai mums bija stundām ilgs maratons. Mums, principā, nebija citas izvēles, un mums nācās uzņemties šo līderu pozīciju šajā cīņā. Es jau daudzkārt tas runāju komitejā, komisijā, grupu sēdēs un atgādināšu uh, eh, dažas ciparus uh, okeāni. Ir traģiskā situācijā, tāpat arī šeit, eh, mūsu mājās Eiropā, plasmasa piesārņo jūras, un uh, arī mēs nonākam šīs uh, nu, plasmasas ķēdes tālākajā uh, galā. Un tā tad ir vienreizējie vienreizējas izmantošanas plasmas produktā, pat arī dažādi zvejas rīki, kas eh, veido iz, piedrazojumi jūrā. Tātad mēs esam strādājuši un eh, Austrijas prezidentūras laikā esam panākuši arī zināmas uzvaras. Un pirmām kārtām mēs esam paplašinājuši vienreizējās lietošanas plastmasas eh, produktu skaitu, kas tiks aizliegt pavisam drīz. Sākotnējā sarakstā bija. Uh, Eh, šķīvīši, tur eh, ausu irbalīši un eh, daži citi produkti. Un mēs panācām, ka tiek pievienota arī okso degradējošā plasmasa un arī polistirola krūzītes, jo tas viss veido 30%, 30 šos plasmasas atlikumu. Un, uh, Jāsaka, ka padoma bija diezgan eh, negribīga, un mēs esam stiprinājuši šo ražotāju atbildības eh, principu. Tātad šis princips, kā piesārņotājs maksā, tagad ir mūsu likumdošanas pašā pamatā. Esam panākuši, ka tabakas eh, ražotāji, piemēram, viņiem ir pienākums tagad finansēt arī izsmēķu savākšanu, pārstrādi un jau ar 23. gadu tas ir noteikts tātad gadu ātrāk kā cik.